Eh, šīs eh, iespējas atvērt tirgus eh, nevajadzētu novērtēt par zemu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Esmu saņēmusi divus priekšlikumus rezolūcijai šajā debašu noslēgumā, un par to balsojums būt, būs rīt. Tagad mutisks jautājums komisijai par Norvēģijas noteikto nodevu par lauksaimniecības produktiem palielinājumu. Un atkal vēlreiz dodu vārdu Morēras kungam, kas ir jautājums sastādītājs. 5 minūtes, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsādātājs kundze un eh, komisāra kungs. Eh, mana komiteja Inta sagatavojusi dokumentu Ester Delange Eh, izskaidros arī, kāpēc mums ir šis mutiskais jautājums. Eh, teksts ir saistīts ar janvāra eh, notikumiem. Um, Eiropieši, kas eksportē mm, gaļu, īpaši lielopu gaļu, nokonstatējuši, kā šis eksports Norvēģijā tiek um, mm, aplikts ar uh, daudz augstākām nodavām. Jautājums komisija ir, uh, vai jūs zinājāt par šo situāciju, kādas konsekvences būs es uh, eksportam, šo produktu eksportam uz Norvēģiju, vai tas uh, nepārkāpja Norvēģijā esošās procedūras? vai te būtu kāda papildu uh, tirzniecības nolīguma par atsevišķiem mm, lauksāniecības produktiem, uh, vai ar tiešām nav nekāda pārkāpuma, ja pārkāpums ir, ko jūs uh, darīsiet steidzamā kārtā? Mm, tāds bija mūsu mutiskā jautājuma fons. Es eh, vēl nepacietību sagaidu komisijas atbildi, bet šeit arī mans viedoklis Eiropas Savienībai. Um, ļoti interesanta vienmēr ir tirzniecības uzsākšana, bet uh, pēc tam jāskatās, lai partneri, tirzniecības partneri respektē mūsu parakstītos eh, tirzniecības nolīgumus. Mēs esam gal galā vienot vienotajā ekonomikas telpā, un um, mums jārīkojas attiecīgi. Mēs esam galvenais Norvēģijas tirzniecības partneris, un viņam jārespektē 2012. gada nolīgums un jāpaliek tā ietvaros. Šie mm, aizsardzības pasākumi tiešām neveicina tirzniecības attiecības starp mūsu valstīm, līdz ar to tās nav apmierinoši. Norvēģijai vajadzētu turpināt pildīt nolīguma noteikumus. Paldies, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Paldies vispirms parlamentam par jūsu atbalstu attiecībā uz pasākumiem attiecībā uz Norvēģiju. Parlamenta rezolūcija ir, nāk īstajā laikā un uh, Mēs to ļoti augstu vērtējam. Norvēģijas pasākumi ir protekcionistiski, tā mēs vērtējam, un nav tāda pasākuma, ko mēs sagaidītu no draugiem un kaimiņiem. Diemžēl Norvēģija nav ar mums konsultējusies pirms paaugstināt vienpusējušas tarifus. Pēc lēmuma pieņemšanas komisija darījusi visu iespējamo, lai apkarotu, un, mm, lai atteiktos no šī lēmuma. Komisārs Čološs uh, konsultējies Norvēģiju politiskā un tehniskā līmenī, uh, arī uh, Eiropas ekonomiskas telpas ietvaros tika diskutēts par šo jautājumu, bet Norvēģija atsakās um, kaut ko labot. Īstermiņa un vidējā termiņa ekonomika ekonomikai netiks nodarīts e, liels kaitējums. Pagaidām siera eksports e, uz Norvēģiju ir palielinājies par 1,5%, neskatoties uz paaugstinātiem tarifiem. Bet uh, ilgtermiņā uh, attiecīgo produktu eksports uz Norvēģiju varētu samazināties un tirzniecība varētu ciest jauns eksport, jauna eksporta 2012. gadā samazinājušies no 3 miljoniem eiro līdz 1 miljonam eiro decībā mm, uz gaļu pēc tarifu pārskatīšanas. Tas ir pretrunā ar 19. pantu EAA nolīgumā un um, tur tiešā veidā netiek ievēroti 19. panta nosacījumi. Uh, tirzniecības liberalizācijai. Bet tas eh, pagadam ir PTO ietvaros. Mēs eh, pētam iespējas, ko var izdarīt un kā var uzlabot um, situāciju, eh, saglabājot mūsu partnerattiecības ar Norvēģiju. Paldies, un tagad statnikungam vārds divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tarifu ieviešana. Uh, lauksaimniecības produktu importam pārkāpj mūsu tirzniecības nolīgumus un divpusējos uh, nolīgumus. Šis solis ir protekcionistisks un kaitē tirzniecībai. Lēmums pārkāpj vienu no ES pamatprincipiem, proti tirsniecības liberalizācijas principu. Norvēģija, kā EAA dalībvalsts, ir ir jārespektē šis princips. Turklāt šie ierobežojumi tika ieviest nekonsultējoties iepriekš ar komisiju, un tas nav pieņemams. Ja, no, ja jau Norvēģija ir valsts, ar kuru Eiropas Savienība ir ļoti cieši ekonomiski un politiski kontakti, nav arī saprotams, kā valsts, kas ir Eh, izvairījusies no ekonomikas krīzes negatīvās ietekmes, eh, varēja paredzēt šādus pasākumus. Mēs vēlamies aicināt komisiju uzsākt sarunas, lai atrisinātu šo jautājumu. Un es personīgi ļoti ceru, ka eh, šie stratosfēriskie tarifi 300-400% apjomā nekad vairs um, neparādīsies mūsu reģionā un tīpaši neparādīsies, nefigurēs attiecībās ar Norvēģiju. Paldies, Ertog kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Pasaulē, īpaši Dohas uh, sarunu kārtas ietvaros, um, tiek aicināts samazināt tarifus. Uh, lauksaimniecības tirgos. Un šis aicinājums uh, skan aizvien skaļāk. Uh, līdz ar to mm, uh, ražotājas valstis diezgan skeptiski lūkojas uz liberalizāciju, bet Norvēģija tāda ļoti attīstītā valsts ar nelielu tirgu un 2011. gada sviesta krīze uh, ir atgādinājusi par preču kontrabandas laikiem Eiropā un parādījusi, cik liels spiediens ir šiem lauksaimniecības tirgiem Norvēģijā. Līdz ar to tas, kas nav konkurētspējīgs, tas, kas ir maz, to Norvēģijā nevēlas pakļaut uh, tirgus uh, ekonomikas, uh, tirgus konkurences spiedienam. Uh, bet šie tarifi tiešām ir nesamērīgi augsti. Man ir divi jautājumi. Kā komisija līdz šim skatējusi šo jautājumu? Jūs īsi to pieminējāt, bet um, visvarīgākais jautājums ir šīs divpusējās sarunas, kas jāuzņem, ko mēs varam izdarīt, kā pārliecināt Norvēģus, lai viņi izmanto citus pasākumus nevis turpina darīt to, ko viņi šeit ir iesākuši. Paldies, mm, Ašvart kungs, priekšsēdētājs kungs, komisāra kungs, es biju referents lauksaimniecības komitejā attiecībā uz tirzniecību ar Norvēģiju. Šis um, atzinums 2012. gadā tika inkorporēts bilaterālajā nolīgumā šajā nolīgumā abas puses eh, apņēmās turpināt eh, sadarboties 19. panta ietvaros. Un eh, šis pants runā par to, ka abas valstis turpina liberalizēt lauksaimniecības tirzniecību. Līdz 2014. gadam, līdz 2014. gadam, kad jāveic uh, tirzniecības attiecību pārskatīšana. Tāds bija nolīgums, ko toreiz abas puses apzīmēja kā pusē izdevīgu. Tagad eh, tirzniecības un lauksaimniecības produkti veido 5,9% no Norvēģijas eksporta uz ES un 10% no viņa importa. Tā ļoti dīvaini, ka Norvēģija tieši šādos apstākļos uzvedas tik dīvaini. Uh, un pretēji nolīgumam. Es aicinu komisiju uh, atsaukt šos tarifus pirms formālas pārskatīšanas 2014. gadā. Paldies Ašvarta kungam Bensena kungs lūdzu. Tak, fru formand. Det er nu et år siden den norske... Priekšsēdētājs kundze. Pirms eh, dažām nedēļām Norvēģijas valdība ir palielinājusi muitu vairākiem ražojumiem no 0 līdz 270%. Tieši tas pats attiecas arī uz sieru, uz jērgaļu. Uz jērgaļu vispār uh, muita ir palielināta līdz tri, par 300%. Norvēģija nav nabadzīga valsts, tā ir valsts, kurai ir katru gadu milzīgs tirdzniecības bilances pārsvars. Protams, ir jāatcerās arī par nolīgumu, pareizai nolīgumu par C punktu, mm, kas tika pieņemts 2012. gadā, tātad pavisam nesen. Tagad es citēšu, abas puses ir uh, uzsākušas pasākumus, lai nodrošinātu, ka uh, šīs priekšrocības, kas tiek dotas abām pusēm šo nolīkumu, netiktu ierobežotas ar dažādiem uh, citiem ierobežojumiem. Tas, kas tagad notiek, īstenībā runā pretrunā ar šo nosacījumu. Es, protams, varu saprast, ka tirzniecība ar lauksēmniecības produktiem nespēlē tik lielu lomu kā zīviju vai naftas tirzniecība. Es zinu arī to, ka Norvēģijas um, iedzīvotāji um, arī varbūt cieši no krīzes, bet es īsti nesaprotu šos pasākumus. Tāpēc es uzskatu, ka rīt mums vajadzētu dot pavisam skaidru signālu Norvēģijas valdībai. Mēs eh, vēlamies viņiem teikt, ka mēs esam pret protekcionismu un mēs arī neesam apmierināti ar to, ka iepriekš nav notikušas nekādas savstarpējas konsultācijas. Tas ir neakceptējami. Tieši tāpēc es gribētu pieprasīt, lai komisija parādītu, eh, ka tā ir stingra, ka tā ir raksturs, un es gribētu arī zināt, ko tieši komisija darīs, lai vērstos pret Norvēģu protekcionismu. Paldies, tagad eh, Delangis kundzei vārds uz um, divām minūtēm. Priekšsēdētā paldies. Nīderlandē mums ir kāds eh, sakāvārds. Tātad eh, sakavārds eh, saka, ka nedrīkstētu šeit eh, mm, aizmirst nec par maizi, nec par sieru. Mums vajadzētu pastāvēt uz savu, un eh, par to es vienmēr esmu iestājusies. Šīs ļoti augstās muitas nodevas ir pilnīgā pretrunā ar solījumiem atvērt robežas attiecībā uz muitu un samazināt muitas nodevas. Norvēģu muitas nodevas nīderlandiešu puķis un sieru padara daudz dārgākus nekā tam vajadzētu būt. Atsevišķiem puķu ražotājiem manā reģionā tas liek zaudēt peļņu. Protams, ja neviens negūs labumu no Eiropas tirgus, no piekļuvas Eiropas tirgumu, mm, tad eh, tam nebūs nekādas jēgas. Norvēģiem ir jādod piekļuva mūsu tirgumu, un mums ir jāpiekļūst Norvēģu tirgumu. Komisija nav īsti neko uzsākusi, uzskatu, ka tas ir slikts signāls nākotnē. Mums vajadzētu aicināt komisiju izdarīt spiedienu uz Norvēģiju. Komisijai vajadzētu nekavējoties uzsākt sarunas, lai likvidētu šīs eh, tirdzniecības barjeras. Ja Norvēģija nereaģēs, tad mums vajadzētu mm, veikt kādus pasākumus. Es uzreiz iedomājos par Norvēģu lasi. Ja ir jāuzsāk kādi pasākumi, tad tas būtu uh, labs variants, kā rīkoties. Mums ir jāiestājās par uh, to, ko mēs vēlamies panākt, un mēs vēlamies, lai uh, komisija mums palīdzētu. Lielas paldies Dilanges kundzei, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšādātājs kundze, paldies arī visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas runāja par šo tēmatu un izteicās visnotaļ strikti. Pateicos par Ertūga kunga teikto un pateicos arī par citu komentāriem. Tirzniecības nosacījumu pārskatīšanu pieminēja arī citi kolēģi. Uh, 2013. un 2014. gadā tam vajadzētu notikt un vajadzētu arī atklāt jaunu sarunu kārtu ar mērķi nodrošināt tālāko tirzniecības liberalizāciju. Vēlreiz liels paldies par jūsu politisko atbalstu. Uh, paldies, ka rīt pieņemsiet šādu spēcīgu rezolūciju par šo jautājumu. Un varu vēlreiz apgalvot, ka mēs noteikti to ņemsim vērā arī citās mūsu sarunu jomās ar Norvēģiju nākotnē. Paldies! Paldies, esmu saņēmusi vienu rezolūcijas projektu šo debašu noslēgumā un balsojums par to notiks rīt 12. Nākamā sanāksme būs eh, rīt. Eh, um, darba kārtība ir pieejama um, parlamentu tīmekļa vietnē un līdz ar to šī vakara.